iesniedz ekon komiteja, proti neiebilst pret deleģēto aktu, par ko tika paziņots vakardienas eh, sanāksmi sākot. Tātad par šo nav iesniegt nekāda iebildumi 24 stundu termiņa laikā, un šis termiņš beidzās pulksten 18.00. 5.15. Attiecīgi saskaņā ar 105. Um, noteikumu 6. punktu uh, šī rekomendācija ir uzskatām par apstiprinātu un tā tiks publicēta rītdien, trešdien, 5. aprīlī. Paldies! Nākamā.